Seance en Direct lapā, un tas tiks publicēts arī šīs sēdes protokolā. Trešdien, dāmas un kungi, saskaņā ar 74. reglamentu uh, punktu uh, kopā ar padomus priekšsēdus uh, parakstīšu piecus parastajā likumdošanas procedūrā pieņemtos uh, dokumentus. Tie arī tiks šīs sēdes protokolā publicēti. Darbie kolēģi! Pagājušajā piekdienā eh, mēs atzīmējam Startautisko sieviešu dienu. Sieviešu un vīriešu vienlīdzība ir viena